Atvainojiet. Beļģijas varas iestādes ir mani informējušas, ka Žans Klauds Marko ir iecelts amatā, kas nav atbilstīgs Eiropas parlamenta deputāta amatam saskaņā ar 7. pāntu otru apakšpunktu reglamentā un saskaņā ar 4. pantu 1. punktu reglamentā viņš līdz ar to no savas vietas atsacījās, sākot ar 16. jūliju. Bulgārijas varas iestādes ir mūs informējušas, ka Žeļevs kundze tāpat ir iecelta par ārlietu ministri no 2001. gada jūlijas šogad. Apsveicam Jēļevs kundzi, bet arī šis amats tiešām, ne, eh, diemžēl, neatbilst deputāta amata pilnvarām. Nav savienojums ar to. Saskaņā ar 7. 7. pantu 1. punktu par Eiropas parlamenta deputātu ievēlēšanu vispārīgās vēlēšanās un saskaņā ar 4. punktu 1. pantu reglamentā viņa no sava mandāta ir atsacījusies. Un šo Tagad informācija deputātiem. Beļģijas varas iestādes ir informējušas mani par Tarabelī kunga iecelšanu, lai aizstātu Duklā kungu. Viņa, viņa amats, viņš iecelt šajā amatā no 16. jūlija. Bulgarijas varas iestādes Jeļers kundzes vietā ievārējusi Konvačevas kundzi. Viņa aizstās šo bijušo deputātu sākot ar 24. augustu. Saskaņā ar 3. panta otro apakšpunktu reglamentā eh, šie deputāti neieņem pilnu amatu, kamēr nav apstiprināt, nav pārbaudīts viņu kompetences, viņu biogrāfijas. Viņi šie abi divi deputāti ieņems pilntiesīgu deputātu amatu un baudīs visas tiesības, tikko būs pārbaudīta viņu dokumenti. Turklāt viņiem iepriekš jāpraksta rakstiska deklarācija par to, ka viņi neieņem nekādu citu amatu, kas nebūtu atbilstīgs Eiropas parlamenta deputātu uz, uzdevumiem. Tālāk Konservatīvu un reformistu grupas vadītājs ir man informējis, ka Edvards Makmilans Skots vairs nav šīs grupas deputāts. Šis lēmums stājās spēkā šī gada 20. jūlijā. Tālāk Eiropas Tautas partija un sociālistu un demokrātu grupa konservatīva un reforma, reformistu grupa un brīvības un demokratijas Eiropas grupa ir informējusi man par izmaiņām komiteju sastāvā. Sarakstu ar vārdiem atradīsiet šīs sanāksmes protokols.